jo eh, šādā gadījumā atkal Eiropas Savienība un eh, Japāna eh, gūtu ļoti daudz finansiālā ziņā. Paldies! Kēlī kungs! Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Deguhtam.